Sāksim mūsu plenārsēdi, kura tika pārtraukta 27. novembrī, un vispirms mums ir jāapstiprina iepriekšējās sēdes protokols. Izskatās, ka iebilduši nav, un līdz ar to uzskatu Strasbūras plenārsēdes protokolu par pieņemtu. Sākotnēji man būtu pāris komentāri izsakāmi. Mums Eiropas parlamentā ir ieradusies cilvēktiesība aktīvistu grupa no Jemenas. Un uh, diplomātiskajā ložā es vēlētos sveikt Amal Bašas kundzi, Ezedina El Abašī kungu un Tavakolu Karmanas kundzi. Tavakola Karmanas kundze ir eh, žurnāliste, politiķe un arī Jemenas jaunatnes revolūcijas koordinatora. Es e, vēlētos pateikt, ka Tavakola Karmanas kundze ir viena no trim sievietēm, kuras šogad saņēmis Nobela miera prēmiju 2011. gadam, un šā gada miera prēmija tiek piešķirta par nevardarbīgu sieviešu pretošanos. Pagājušajā nedēļā es apmeklēju Turciju. Tā bija oficiāla Eiropas parlamenta vizīte Turcijā. Es tikos ar parlamentāriešiem un es tikos arī ar pilsoniskās sabiedrības.